jautājums par vietējo un reģionālo pašvaldību lomu saistībā ar Eiropas struktūrālajiem un investīciju fondiem. Dodu vārdu Mihailovas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, kolēģi, dāmas un kungi. Reģionālās politikas ietver likumdošana prasa no dalību valstīm izveidot nepieciešamos nosacījumus, lai varētu konsultēties ar vietējām reģionālajām pašvaldībām, sagatavojot partnerības līgums un dažādās darbības programmas. Vietējās un reģionālās pašvaldības atrodas daudz tuvāk mūsu iedzīvotājiem, labāk pārzina, kādas ir viņu problēmas, uh, Viņiem ir priekšrocības spēt formulēt nepieciešamās politikas, eh, lai varētu reaģēt uz iedzīvotāju vēlmēm. Tās ir atbildīgas par darba vietu izveidi, izaugsmas radīšanu, enerģētiku, transportu un citām nozarēm. No otras puses, vietējām un reģionālām pašvaldībām eh, viņu rīcībā nav daudz resursu, viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts no budžeta. Tāpat arī nepieciešams ir līdzfinansējums īstenojot kohēzijas politiku, konsultāciju apjoms ar vietējām un reģionālajām eh, pašvaldībām ir ļoti atšķirīgs. Dažās dalību valstīs partnerības princips nav nopietni īstenots eh, atbilstoši tam, kā to paredz Eiropas Savienības likumdošana. Vietējās un reģionālās pašvaldības federālās valstīs uh, ir ar lielākām izredzēm eh, ietekmēt eh, dažādos politikas jomas, jo viņām ir daudz vairāk pilnvaru. Ir svarīgi uzsvērt, ka administratīvās kapacitātes stiprināšana vietējā un reģionālā līmenī ir svarīgs faktors, kas ļautu labāk plānot un īstenot darbības programmas. Uh, Tas pats ir attiecināms arī uz kohēzijas fondu un struktūra fondu apgūšanu. Iedzīvotāji ir ekonomiskās e, izaugsmes e, dzinēji, viņi ir tie, kas rada jaunus uzņēmumus un veicina izaugsmi. Viedo pilsētas stratēģija ir jauns politisks dokuments, inovatīva prakse un te ir labi dokumenti. Rīgas deklarācija, kas sastādīja 2015. gadā, to pieņēma attīstības ministra neformālajā padomē. Šajā Rīgas deklarācijā eh, norādīts eh, ceļš, kas ejams uz Amsterdamas paktu, kurš savukārt radīs konkrētas stratēģijas pilsētu attīstībai. Un visbeidzot, vietējām reģionālajām pašvaldībām ir svarīga loma pārobežu savienojumu izveidē un iniciatīvu radīšanā, kas ir ļoti svarīgi mūsu teritoriālajai sadarbībai. Šajā kontekstā vēlos eh, no komisijas saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem kurus eh, noformulēja eh, Regija komiteja parlamentā. Kādu konkrētu atbalstu komisija sniegs vietējām un reģionālām pašvaldībām, lai stiprinātu viņu lomu un ietekmi uz Eiropas struktūrālo un investīciju fondu īstenošanu 2014. līdz 2020. gada plānošanas periodā? ņemot vērā to atbildības jomas un atšķirības starp dalību valstīm ar mērķi izveidot ekonomisko izaugsmi un radīt ilgspējīgas darba vietas. Un otrkārt, vai komisija sāks sabiedrisko apspriešanu, kurai sekos iespējama iniciatīva par jautājumu, kā stiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību lomu. Papildus šiem diviem jautājumiem es vēlos uzsvērt sekojušo. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropas parlamenta eh, regiju komitejai, jo vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalība ir ļoti svarīga, lai eh, sekmīgi tik īstenot kohēzijas politiku, kas savukārt ir ļoti svarīga uh, darba vietu izveidē, nodarbinātības veicināšanai un tā tālāk. Reģionālās un vietējās pašvaldības ir ļoti svarīgas kohēzijas politikas plānošanai pēc 2020. gada. Nepacietību gaidu jūsu atbildu komisārs kundze un arī gaidu debates. Paldies Mihailovs kundzei. Tālāk komisijas vārdā dodu vārdu Korinai Kretū. Prezidente, doamna președinte Mihailova, stimați membri Godājumā deputāta Mihailova. Godājumie parlamenta deputāti. Vēlos pateikties jums par uzdoto mutisko jautājumu, kuru mums iesniedz Reģionālās attīstības komiteja Eiropas parlamentā, e, kura koncentrējas savā darbā uz e, problēmām, ar kurām saskars Eiropas reģioni. Mēs uzskatām, ka mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai mēs ikdienā varētu sadarboties ar vietējo un reģionālu līmeņu pašvaldībām, lai varētu veidot programmas, kas to stuvina Eiropai, un tās dod iespēju iedzīvotājiem izmantot esošos fondus, labāku. Eiropas komisija lielā mērā rēķinās ar pašvaldību lomu pārvaldībā, jo tās vislabāk pārzina, kas ir konkrētajam reģionam eh, vajadzīgs, kas var un kas nevar tikt paveikts. Reģionālā politika ir ar šo īpatnību ņemt vērā katra reģiona vajadzības. Ar jūsu, ar Eiropas parlamentu atbalstu mums izdos eh, eh, liecināt dalību valstis, iesaistīt vairāk reģionāla un vietēja līmeņa valdības lēmumu pieņemšanā. Gan lēmumu pieņemšanā, gan visā programmēšanas periodā. Esmu pateicīga Eiropas parlamentam par to, ka jaunais regulējums paredz kā eksante nosacījuma partenariāta prasības. E, tātad principu piedalīties lēmumu pieņemšanā ne tikai centrālajām lēmē iestādēm, bet arī vietējām un reģionālā līmeņa lēmē iestādēm, jo Ir partnerattiecības, kur šādas partnerattiecības ir ar tradīcijām ilgu gadu garumā, un citās valstīs šīs tradīcijas nav vēl pilnībā iestrādētas. Tāpat vietēji līmeņa iestādes ir piesaistītas ne tikai partnerattiecību programmu sagatavošanā, bet arī veidojot vietēju reģionālu līmeņu projektus. Eiropas komisija gatavo pētījumu attiecībā uz šo partneru attiecību principu ievērošanu un daudz līmeņu pārvaldību periodam no 14. līdz 20. gadam. Un ticiet man, kā pētījuma rezultāti vistuvāko mēnešu laikā tiks publicēti. Tālāk runājot par integrētām urbānām darbībām, uz kurām jūs atsaucāties, Mihailovs kundze, tās ir ārkārtīgi nozīmīgas periodam no 14. līdz 20. gadam 15 miljārdi eiro tika paredzēta pilsētām, lai ņemtu vērā to specifiskās attīstības vajadzības. Un pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē komisija tiešā veidā finansē pilsētas. Tas ir lēmums, kas apliecina mūsu uzticību pilsētu kapacitātei lemt pašiem par savām vajadzībām un tērēt šo finansējumu savu iedzīvotāju vajadzībām. Tieši tas pats attiecas uz vietējā līmeņa e, pašvaldībām, kas ir e, kas ir reģiona pārvaldībā Mēs cieši sadarbojamies ar Nīderlandes prezidentūru, lai nodrošinātu to, ka Eiropas darba kārtība pilsētām tiktu ieviesta un lai pilsētas būtu ar savu vārdu sakām tad, kad ir runa par Eiropas Savienības atbalstu, lai mazinātu nabadzību pilsētās vai veicinātu imigrantu sociālo integrāciju. Priekšsēdētāji, jūs pieminējāt Rīgas deklarācija, ir arī Amsterdamas deklarācija. Kā jau es sacīju, Nīderlandes prezidentūra piešķīra īpašu nozīmi pilsētu attīstībai. Amsterdamā martā notiks tikšanās pilsētu pašvaldību pārstāvjiem, pēc kurām tiks pieņemta Amsterdamas deklarācija. Dalībvalstis piekrīt, ka mums ir nepieciešama pilsētu darba kārtība. Mēs pirms tam runājot par subsidiaritāti, noraidījām īpašu Eiropas darba kārtību pilsētvidas attīstībai. Un es e, tuvākā gada laikā esmu iecerējusi veidot uh, Eh, sanāksme ar Eiropas galvaspilsētu mēriem, kuri visvairāk nodarbojas ar, eh, tā skaitā, bēgļu problēmām, jo neatkarīgi no nacionālās politikas bēgļu uzņemšana atsevišķu pilsētu mēriem ir jāpieņem steidzam pasākumi, lai stātos pretī tiem izaicinājumiem, kas ir saistām ar bēgļu uzņemšanu. Un es domāju, ka mums ir jāsniedz atbalsts šīm pilsētām, kuras visvairāk ietekmē lielas eh, bēgļu skaita ierašanās. Mēs atbalstīsim vietējās un reģionālās pašvaldības, lai tās maksimāli varētu izmantot Eiropas finansējumu. Domāju, ka jūs piekritīsiet, ka nauda vēl nav viss, finansējums un fondi vēl nenozīmē visu. Mums ir nepieciešamas kapacitātes, taiskaitā administratīvas, lai varētu uh, šos uh, projektus veidot un risināt, jo tie nesam mēs Briselē, kas tos veido. Šis gads ir izšķirīgs, un šajā gadā finansējuma saņēmējiem ir jāizstrādā dzīvotspējīgi projekti, kas ņem vērā iedzīvotāju vajadzības. Kā jūs zināt, eh, struktūru un investīciju fondi ir ar eh, efektīvu administrāciju, ko mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitātes, un finansējums ir vairāk nekā 5 miljārdi no 14. līdz 20. gadam, un esam pārliecināti, ka tādā veidā tas veicinās mūsu ekonomisko attīstību un palīdzēs veidost, veidot vairāk darba vietu. Paldies! Passiamo ora agli interventi a nome dei... Paldies, komisārs Kunze. Pārējiem tagad pie politisko grupu izteikumiem. Van Nistelroja kungs EPP vārdā. Paldies priekšsarētāji, komisāra Kretu kundze. Paldies par to, ko jūs sacījāt. Tā ir ļoti pozitīva pieeja, bet ir trīs lietas, ko es vēlos izcelt. Pirmkārt, jāskatās, kas noticis pēdējos laikos reģionos. Mēs daudzās dalību valstīs redzam renacionalizācijas tendences partnerības e, princips regulas e, piektajā pantā. E, tas ir minēts, un visās dalībvalstīs tas netiek pienācīgi īstenots. Vietējās un reģionālās pašvaldības netiek skatīts kā partneri ar vienlīdzīgām tiesībām. Treškārt, reģionu komiteja skaidri min centralizāciju, un tas ir pret rīcības kodeksu, par kur mēs runājam. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā vēlos minēt, ka subsidaritāte mums ir ļoti svarīga, un mēs e, pieturēsimies pie saviem argumentiem. Jūs e, sacījāt, ka būs pētījums. Mēs runājam par atvērtām sarunām. Mēs uzstāsim uz 16. pānta trešo punktu. Es būšu referents parlamentā. Vēlamies, lai ar e, šo tematu iepazītos detalizētāk. Un jautājums jums, vai tomēr nevarētu sabiedrisku apspriešanu eh, organizēt? Paldies! Tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā eh, Breso kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Manuprāt, ir ļoti labi, ka mums ir eh, šīs debates un sagatavots šis rezolūcijas priekšlikums. Uh, Paldies komisārs kundzei, kas kārtējo reizi ir apstiprinājusi, kāda ir vietēja oriģinālo pašvaldību loma, ir īpaši pilsētu loma, kā daļai no kohēzijas politikas. Mēs zinām, ka kohēzijas politika šodien ir galvenais eh, investīcija instruments Eiropas Savienībā. Uh, Pat ar visu Junkera plānu šis joprojām ir svarīgākais instruments. Nākamajā plānošanas periodā, kuru mēs sāksim drīz apspriest, tam ir jāpaliek galvenajam instrumentam, bet mums ir arī bažas. Jo, ja kopējais budžets netiks palielināts, tad uh, pats par sevi saprotams, ka būs pieaugošs pieprasījums, un tas nozīmēs, ka būs mazāk eh, resursu pieejam katram sektoram. Visiem reģioniem ir jābūt iesaistītiem, tā skaitā arī attiecībā uz konkurētspēju. Vietējo reģionālo pašvaldību lielākai iesaistīšanai ir jāpaliek, un tā ir jābūt ļoti svarīgai jauno plānošanas sākuma. Uh, Mēs atbalstām koordinēšanu starp dažādiem fondiem, bet mēs tomēr uzskatām, ka kohēzijas politika ir ļoti svarīga izaugsmes radīšanai un attīstībai. Mēs vēlamies, lai jūs uh, popularizētu šīs idejas. Paldies! EKR grupas vārdā Piotrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir noteikusi ilgspējīgu attīstību kā vienu no saviem mērķiem, lai izlīdzinātu nevienlīdzības starp dalībvalstīm un veicinātu konkurētspēju globālajā tirgu. Tāpēc mums vairāk līdzekļu no fondiem ir jāizmanto trūcīgajiem reģioniem. Vietējām reģionālām pašvaldībām bieži vien ir problēmas apgūt šos fondus, un viņi īsti nav pat pārliecināti vai vēlas pieteikties. Īstais šķērslis ir nevis līdzfinansēšanas likme, bet gan PVN kas ir jāliek klāt šīm summām. Tieši tāpēc 2014.20. periodā tam ir jābūt attiecināmām izmaksām, es runāju par PVN, un eh, līdz ar to mums arī jāveic grozījumi uh, regulā no 2013. gada. Manā reģionā, no Belskas reģionā, Polijā, vietējām pašvaldības uh, Eh, jau prasa ilgu laiku šādu risinājumu. Tāpat viņi vēlas arī lielāku elastību attiecībā uz fondu līdzekļu izmantošanu pētniecības nolūkos uzņēmumos, kas radītu papildus impulsu lielākai sadarbībai starp universitāti un uzņēmumiem. Alda grupas vārdā Jakovčič kungs. Jā, paldies. Es vēlos vispirms pateikties Mihailovas kundzei Tāpat arī visiem kolēģiem no citām politiskām grupām, kas eh, pieņēma šo iniciatīvu. Visu savu politisko karjeru esmu veidojis uz vietējo un reģionālo pašvaldību lomu stiprināšanu, spēcīgākām pilsētām, spēcīgākiem apgabaliem. Tas man vienmēr bija saistīts ar augstāku dzīves kvalitāti. Šodien es vēlos uzsvērt, ka esmu pilnībā pārliecināts, uh, ka subsidiatāts principam nav alternatīvas. Mums ir jāpanāk, ka šis princips tiek īstenots. Mēs zinām, kāda ir Eiropas praksa, jo decentralizēta ir valsts, kā Dānija, piemēram, jo augstāks ir dzīves standarts un augstāks attīstības temps. Un visvairāk centralizētās valstis, kā Horvātija, Grieķija, saskaras ar milzīgām problēmām saistībā ar attīstību. Mums ir nepieciešams runāt arī par apgūšanas e, tempu. Šodien mēs esam situācijā, kur īpaši centralizētas valstis neuzrāda augstu līdzekļu apgūšanas e, apjomu. Līdz ar to es uzskatu, ka iedzīvotājiem, reģioniem ir jābūt tiešai pieejai Eiropas fondiem, jo bieži vien mēs redzam konkurenci starp nacionālajām valdībām un vietējām vai reģionālām pašvaldībām. Ja būtu nodrošināts e, pilsētām un reģionālām pašvaldībām tieši piekļūs iespējas fondiem, tad esmu pārliecināts, ka mēs varētu uzlabot dzīves kvalitāti daudzās e, Eiropas Savienības pilsētās un reģionos. Tāpat es vēlos e, papildināt sacīto ar to, ka ir nepieciešama labāka sadarbība, starptautiska pārobežu e, sadarbība. IPA ir ļoti labs piemērs šādai sadarbībai, protams, arī makroreģionāla sadarbība. Un noslēgumā vēlos e, izteikt cerību, ka pateicoties šim mutiskajam jautājumam, komisijai būs iespēja uh, vairāk eh, izteikt par reģionālo attīstību. Ondos. Kreicu kundze, mums ir nepieciešams, lai vietējie reģionālie spēlētāji pašvaldības vairāk piedalītos struktūra fondu eh, saņemšanām un sadalīšanā. Mazāk koncentrācijas, vairāk decentralizācijas, mazāk birokrātijas un ir liela struktūra fondu daļa jāatvēl reģionāliem un vietējiem spēlētājiem, bet it īpaši ir nepieciešams vairāk tehniskā atbalsta un palīdzības no komisijas puses vietējiem un reģionāliem spēlētājiem E, pārstāvjiem, jo ir ļoti nelielas municipalitātes, ļoti mazi reģioni, kuriem nav kāpa administratīvas e, kapacitātes un tehnisku zināšanu, lai projekts ies un budžetu sagatavotu. Tāpēc ir nepieciešams vairāk naudas, vairāk tehniskās palīdzības, lai pašvaldības un reģioni, kur saskars ar šīm problēmām, e, jo tie arī ir izsimtai skaitā bēgļu krīzes. Grieķijā ir daudz šādu veidu gadījumi, tas e, ir vērojams ne tikai salās, bet arī galvaspilsētā Atēnās. Tāpēc. Es ar interesi gaidu priekšlikumus no komisijas puses, jo reģionālie un uh, E, vietējie spēlētāji, tiem ir nepieciešams vairāk atbalsta un tehniskās palīdzības. Ir labāk jāizmanto struktūra programmas. Tālāk zaļo grupas vārdā Ropes e, kungs. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze, kolēģi. Šis ir ļoti saulēcīgi uzdots jautājums Ir grūti iziet no ekonomikas krīzes, nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un Eiropas iedzīvotāju labklājību, ja mēs neizmantojam to potenciālu, kas ir mūsu pilsētām un reģioniem. Tā tik tiešām ir, ka Eiropas Savienībai nav kompetences attiecībā uz dalību valstu iekšējo struktūru, Tomēr komisijas rīcībā ir atvērtais koordinācijas mehānisms, Un daudzos gadījumos e, labas prakses apmaiņa veicina izmaiņu īstenošanu. Es vēlos aicināt e, komisiju veicināt e, labākās prakses apmaiņu un labu pārvaldības īstenošanu Papildus tam vēlos aicināt arī komite, komisiju izstrādāt metodiku, kas ļautu izvērtēt, cik efektīvs ir dalību valstu administratīvās struktūras eh, darbība. Galvenais uzsvars būtu jāliek uz vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistes kvalitāti nacionālo lēmumu pieņemšanā. un uh, arī uz to, cik liela ir savu resursu pietiekamība un šādu pašvaldību pilnvarām spēt īstenot neatkarīgas reģionālas politikas vai uh, pielāgot nacionālo iestāžu noteikto politiku vietējām vajadzībām. Partnerību veidošana ir ļoti svarīga jo pietrūkst reālas partnerības starp centrālo valdību un vietējām reģionālām pašvaldībām un sociālajiem partneriem. Bieži vien tā ir formalitāte. Neatkarīga no tā, ka reģionālās pašvaldības ir tuvāk cilvēkiem un spēj labāk saprast un identificēt, kādas ir iedzīvotāju vajadzības un spēt reaģēt uz tām. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā eh, klimata izmaiņas, migrācijas krīzi un cits izaicinājums. Paldies EFDD grupas vārdā Damato kundze. Paldies priekšsarētāji, kolēģi. Kohēzijas politika, lai to varētu sekmīgi īstenot, ir pienācīgi jāfinansē un tam eh, tā jābūt līdzsvarotai visos eh, līmeņos. Šobrīd tā kā tā ir konfigurēta un tiek īstenota, tā nedarbojas un nesamazina atšķirības starp dažādiem Eiropas reģioniem. Reģionālām eh, pašvaldībām ir milzīgs problēmas ar pārvaldību un administratīviem trūkumiem. Nemaz ne, nepieminēšu visu nevajadzīgo darbu apjomu, kas tiek darīts, tā skaitā manā valstī, un tas rada milzīgas ekonomiskus uh, Eh, sarežģījums un arī bojā eh, tēlu reģionam. Mums ir jāuzdod eh, sev jautājums, kā lai mēs pārvaram šādus trūkumus. Es runāju par to, ka perioda pirmajos gados līdzekļu apgūšana notiek ļoti lēni un tā pātrinās tikai uz perioda beigām. Darbības programmas tiek pieņemts ļoti novēloti, un tas rada problēmas. Tāpat mēs to redzam arī šajā plānošanas periodā. Mums ir jāmaina lietas jāstrādā ar kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu, ka uh, eh, konkursi tiek izsludināti ātrāk un projekti tiek uzsākti ātrāk, bet arī Eiropā ir eh, atbildība šajā jomā. Mums ir jāsasaista kohēzijas politikā ar ekonomisko pārvaldību un kādā veidā investīcijas palīdz samazināt eh, deficītu. Eh, mana partija uzstāja uz šādu pieeju, un arī citas partijas sāk mums pievienoties šai viedoklī. Itālijas valdība un Renzi pat eh, pats, acim redzot, piekrīt bet mums bail, ka tas ir tikai tāds šķietams, uzspēlēts viedoklis priekšvēlēšana kampaņā. Paldies. ENF grupas vārta Štugerkungs. Jā, paldies. Labrīt. Priekšsēdētāji. Pēc diviem mēnešiem mums ir referendums eh, Nīderlandē par līgumu ar Ukrainu Eh, Soros, eh, labi zināmais eh, amerikāņu investors, ir samaksājis 250 tūkstošu dolāru kampaņai, kas atbalsta līgumu. Cilvēki ir ļoti interesēti šajā jautājumā, bet izskatās, ka tagad notiek manipulācijas. Runājot par demokratizāciju, Nīderlanda ir nepietiekama attīstīta valsts Un valstis vai e, reģioni, kas nav pietiekami attīstīti, var pieprasīt līdzekļus. Es caur jums, e, priekšsarētāji kungs, vēlos uzdot jautājumu komisārai. Varbūt jūs varētu tagad demokrātas veicināšanas nolūkā iemaksāt līdzvērtīgu summu ne e, kampaņas apmēram. Uh, Štugarkungs, eh, jums ir eh, divi zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemat? Van Īstāroja kungs, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Jā, paldies, es pavisam īsi. Eh, Man pārsteidz šīs piezīmes, Stugarkungs, ka Nīderlanda tiek uzskatīta par demokrātiski neattīstītu valsti. Kā jūs kaut ko tādu varat sacīt Nīderlandes pilsoņiem, ko jūs pārstāvat? Un Mēs runājam šeit par reģionālo politiku. Es eh, nesaprotu jūsu nostāju, vai varat reaģēt? Etričkungs arī vēlēs uzdot zilās kartītes jautājumu, tad jūs eh, atbildēsiet uz abiem jautājumiem. Paldies, paldies, ka pieņēmāt mani jautājumu, Stūgarkungs. Jūs runājat par referendumu Nīderlandē un to, ka lielie uzņēmumi nostājas eh, jā kampaņas pusē. Vai jūsuprāt, Nīderlandes iedzīvotāji eh, neuzsvers to, ka drīzāk balsojam par visu Eiropas Savienību kopumā? Jūs zināt, arī apvienotās karalistē būs referendums, vai jums ir kas sakāms eh, mūsu vēlētājiem? Jā, paldies, priekšsēdētāji atbild tagad ja lieli amerikāņu investori, un es atbildu Van Isleroju kungam, ir nobažījušies par referendumu Nīderlandē un iejaucas pilnīgi netraucēti no Nīderlandes eh, valdības puses, tad mēs nevaram runāt par demokrātiju Nīderlandē, ja mēs runājam par šo konkrēto referendumu. Par to es arī runāju. Un tam ir jāpievērš uzmanību. Un atbildot uz Etriģa kunga jautājumu, Viennozīmīgi Nīderlandes iedzīvotāji redz šo referendumu kā iespēju izpaust uzkrāto vilšanos par Eiropas Savienību. Un es domāju, ka būs eh, ar lielu vairākumu skaidri pateikts nē, un varbūt tā būs kā prelūdija jūsu referendumam apvienotajā karalistē. Paldies. Tālāk Funtulis kungs, kā pie politiskām partijām nepiedaruši deputāti. Šodienas Eiropā valstis kā Grieķijā tika ļoti vaināts ne tikai konkurences dēļ, bet arī iedzīvotāju samazināšanās dēļ. Esmu pārliecināts, ka ir jāstiprina reģioni un to iedzīvotāji. Lauksaimnieki, lopkopji, visi tie, kuri ir izvēlējušies strādāt reģionos. Mums ir jārēķinās ar decentralizāciju. Grieķijas valdība šodien vēlas nospiest uz ceļiem arī lauksaimniekus citu starpā pēc eh, pāris gadiem Grieķijā vairs nebūs lauksaimnieku, ko atbalstīt. Mums ir jāpanāk tas, lai visi eh, finansējumi tiktu eh, pārvaldīti caurskatāmi un vēršoties pret korupciju. Mums ir jāpanāk Eh, nodrošina rezultātus. Šodien Grieķijā notiek ģenerālais streiks pret eh, kreiso valdību, kas piemēro šobrīd spēkā esošo memorandu. Cēlēr kungs, paldies. Komisārs kundze, mēs zinām, ka vietējās un reģionālās pašvaldības ir ar svarīgu lomu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu, kā tie ir eh, noteikti Eiropas 2020. gada stratēģijai Šīm pašvaldībām ir ļoti liela atbildība attiecībā uz eh, pašreizēju izaicinājumu pārvarēšanu, kā šobrīd ir integrācijas veicināšana, bēgļu uzņemšana, migrantu uzņemšana. Un tāpēc Eiropas parlaments prasa, lai vietējās reģionālās pašvaldības tiktu vēl vairāk nekā iepriekš iesaistītas partnerībās un darbības programmās Eiropas struktūrālo fondu ietvaros. Mums tagad ir jākonstatē, ka līdz šim tas nav pilnībā izdevies. 5%, kas bija paredzēti pilsētu projektiem, ne visās valstīs tiek e, izmaksāti pilsētām. Un šis ir mūsu aicinājums e, komisijai un dalību valstīm īstenojot struktūra fondus, vairāk ņemt vērā vietējo reģionālo pašvaldību uh, lomu, jo tikai šajā līmenī Eiropas politika var tikt būt acīm redzami arī īstenota. Paldies! Mr. Zeller, there is a blue card for you. Do you... Zeller kungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai vēlaties uz to atbildēt? Zanī kungs, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Paldies par šo iespēju. Godātais kolēģi, es piekrītu tam, ka uh, vietējās un reģionālās pašvaldības ir jāiesaista šo fondu pārvaldīšanā, bet man ir jautājums tāds, kā mēs varam novērst to, ka politiskās partijas iejauc šais procesos un uh, būtībā pārņem savā kontrolē šos fondus. Lūdzu atbildi. Nun auch in, uh... Arī vietējās un reģionālās pašvaldībās politikai ir sava loma, bet tas, kā līdzekļi reģionālās politikas ietveros tiek atvēlēti, to mēs esam noteikuši regulās. Un šajās regulās politiski atbildīgi ir arī tā atbilstoši jāuzturās. To šeit nevar būt eh, neatbilstoši iztērēt līdzekļi. Eh, pret šādiem gadījumiem ir attiecīgi arī jāvēršas. Paldies. La parola Rorē Manskūr. Paldies. Tagad vārds Manskūr kungam. Mikro, s'il vous plaît. Ne marche pas le micro. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Ah. Okay. Voilà. C'est bon. Excusez-moi Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es priecājos par to, ka mēs šobrīd diskutējam par vietējo reģionālo pašvaldību izšķirošo lomu teritoriju attīstība. Uh, tieši pilsētas veicina reģionālu attīstību. Kā jūs zināt, lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Tādēļ ir uh, nepieciešama efektīva pilsēta attīstību politika. Uh, ir uh, konstatējams atsevišķos reģionos pēc šīs finanšu ekonomikas krīzes, ka pieauga atšķirības starp pilsētu un lauku teritoriju attīstību, un tas vēl vairāk skar īpaši attālos reģionus, kam ir daudz uh, problēmu. Un mums ir jāliek akcents uz teritoriālo solidaritāti. To nedrīkst apšaubīt Eh, teritorijas viena otru papildina, un tādēļ ir nepieciešama horizontāla pieeja, balstoties uz subsidiaritātes principu gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Paldies par uzmanību! Nākošais runātājs Benito Silvāgā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, nu, Eiropas Savienības puses un budžeta mēs varam veidot kopīgas līnijas. Pirmkārt, eh, pārbalstīt iedzīvotājs veidojot darba vietas un veidojot e, sociālo modeli, kas ir ilgspējīgāks. Mums ir nepieciešams šo abu mērķu sasniegšanai eh, labāk virzīt finansējumu. Un vislabākais saņēmis ir e, pašvaldību līmenī un pilsoniskā sabiedrība ir otrs mērķis, kur mums ir jākoncentrē pūliņi. Mums ir jāveido uh, eh, labāks investīcijas eh, fondu saņemšanai. Uh, ko apvienojot piecus struktūru un investīciju uh, fondus mēs varētu atbalstīt gan lauku, gan pilsētu eh, attīstību. Šie fondi ir avots sociālai un ekonomiskai attīstībai. Paldies! Honorevole Eteriģ. Paldies, Eteriģ kungam vārds. Labrīt, komisāras kundze. Jūs esat saprātīgs cilvēks un mums ir ļoti daudz varbūt jūs varētu apliecināt, ka uh, taisnīgi izturaties pret manu reģionu. Rietum Midlendu reģions apvienotajā karalistē. Eh, šeit viss uh, tiek balstīts uz uh, aizņēmumu atbalsta saņemšanu no apvē Eiropas Savienības un būtībā pastāv jums iespēja parādīt, kāda jūs pati esat. Mums, uh, mūsu reģionā ir nepieciešams reģionālais uh, finansējums atbalsts, lai izkļūtu no mūsu sarežģītās situācijas. Varbūt jūs varētu pievērsties šim uh, reģionam, Dadlīs hipodromam, lai to varētu atjaunot. Uh, tas ir svarīgs uh, reģionālai ekonomikai, kura ir smagi cietusi pēdējo gadu laikā. Paldies jau iepriekš. Eteriģis kungs, saka priekšsēdētājs, ir zilās kārtīts jautājums. Vai piekrītat uz to atbildēt? Stugerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Etričkungs. kungs. jūs kā deputāts uzturat ciešus kontaktus ar vēlē, vēlētājiem. Es, skatoties uz situāciju Nīderlandē, gribu jums jautāt, kāds ir noskaņojums to cilvēku vidū, kuri ir zaudējuši darbu pēdējo gadu laikā, ir iestiguši parādos, un vai viņi vispār ir informēti par to, ka pastāv tāda reģionālā attīstība, kas it kā viņiem sniegtu atbalstu, vai viņi par to zina? Paldies, atbildi. Mani vēlētāji manā reģionā nesaprot šo jēdzienu par reģionālo attīstību un kohēziju un Eiropas pārvaldību. Uh, Viņi vēlas uh, lielāku brīvību, jo viņi lielā skaitā balsoja par manis pārstāvēto partiju, un viņi nesaskata, ka Eiropas Savienība viņiem kaut ko dotu, bet uh, grūtības, ko viņi pārdzīvo, ka, piemēram, algas uh, pazeminās, jo notiek nekontrolēta imigrācija, šie cilvēki ir ļoti negatīvi noskaņot pret Eiropas Savienību un vēlas, lai situācija mainītos. Tagad vārds brīvākungam. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons runātāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es klausījos ļoti uzmanīgi Korinas Krētu teikto. Mani tā nedaudz satrauca, jo tagad konstatējam, ka pilnvaras tiek atkal uh, nodotas no dalību valstīm reģioniem. Reģioniem vajadzētu aizstāt dalību valstis un tika atzīts, ka migrantu jautājumā jāpalīdz pilsētām pretēji dalību valstu viedoklim. Tātad šeit tiek apieta suverenitāte. Tas ir nepieņēmami. Jautājums, kāda nākotnē būs dalība valstu loma, ja būs mm, pretēji uzskats dalību valstīm un pašvaldībām? Paldies! Dievs ir ļoti daudzi deputāti pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Diemžēl visiem nebūs iespēja uzstāties. Ir pieteikušies 15 deputāti. Vispirms Novakov kungs. Благодаря, господин председател. Госпожо Евро, по тази резолюция, която е дълго очаквана. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kunze. Uh, Um, mēs uh, strādājam pie šīs rezolūcijas. Es gribu pateikties uh, uh, Mihailovs kundzei par šo darbu. Liela daļa no šiem struktūrāliem investīciju fondiem nonāk pašvaldību pāraudzībā bet, eh, diemžēl, liela daļa naudas netiek izmantota projektu īstenošanai. Un eh, tie, kas ir saņēmuši naudu, nezin, ko ar to iesākt, kur to investēt. Mums ir jāatbalsta pašvaldības visā projektu izstenošanā izstrādes, īstenošanas, pārvaldības procesā ir jānodrošina elastīga pārvaldība. Daudzas valstis neīsteno projekts, jo naudas trūkst, un tādēļ ir nepieciešama atbilstoši kompensācijas mehānismi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Aicinu jūs ievērst, ievērot uzstāšanās laiku. Borcelīno, nākamais runātājs. Paldies. Man ir viens komentārs, komisārs kundzei. Mēs konstatējam, ka vietējo un reģionālo pašvaldību loma pieaug, pieaug makroreģionu loma, bet tāpat laikā Eiropas līmenī arī stiprinās pārvaldība uh, Eh, Eiropas pusgads tiek īstenots, eh, budžeta prasības ir saistošas un tiek veikti citi pasākumi. Eh, līdz ar to būtu skaidri jāsaprot, kāda tad ir šīs jaunās reģionālās politikas lomas, subsidiaritāte, kā tiek ievarot, kāda ir reģionālo vietējo pašvaldību uh, loma, jo izskatās, ka šīs tendences ir pretrunīgas, nevis vien otru pastiprina. Nākamā runātāja. Eh, paldies. Eh, vietējās reģionālās pašvaldības vislabāk zina, kādas ir eh, iedzīvotāju vajadzības un vislabāk var pārvaldīt struktūrālos un investīciju fondus. Diemžēl dažās valstīs šīm pašvaldībām pietrūks prasmju fondu pārvaldīšanai lielākās un vairāk attīstītās valstīs, kur ir decentralizācija, gadu desmitiem šī pieredze ir uzkrāta un šīs valstis daudz veiksmīgāk spēja pārvaldīt fondus, salīdzinot ar jaunām un mazākām dalību valstīm. Tādēļ ir nepieciešams apmainīties ar paraugu praksi, kā Uh, starp vietējām reģionālām pašvaldībām šai jautājumā, jo uh, tieši uh, svarīgi lēmumi pilsoņiem tiek pieņemti šajā līmenī. Paldies, tagad Radoškungs. Priekšsēdētāja komisārs kundze. Vispirms vēlējos pateikties reģionālās attīstības komitejas deputātiem par šo svarīgo iniciatīvu. Katras investīcijas beigu beigās nonāk pašvaldībā vai pilsētā, un tādēļ uh, uh, šīm pašvaldībām ir jāpiedalās um, procesā. Ir nepieciešams nodrošināt pašvaldībām tiešu piekļuvi Eiropas uh, fondiem. Uh, ir jāizstrādā noteikumi, saskaņā ar kuriem centrālās varas iestādes piešķir tiesības pašvaldībām izmantot šos fondus, ir jānovērš jebkāda reģionālā vai partiju politiskā diskriminācija, kas diemžēl dažkārt uh, ir konstatējama. Ir tāpat jāuzlabo šis uh, Uh, fondu izmantošanas mehānismus, un tad mēs varētu arī gūt lielāku labumu nekā tas ir šobrīd. Paldies, Malētišs kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. No savas puses vēlos bilst, ka pamatprincipi reģionālajai politikai ir asociēšanās, un daudzās dalība valstīs ir izveidotas operatīvas programmas, par kurām tiek lemts nacionālā līmenī, un savukārt tas atsaucas uz vietējo reģionālo līmeni. Tāpēc nākotnē, tad, kad mēs runājam par šīm politikām, mums ir jāpanāk tas, lai operatīvās programmas tiktu izlemtas reģionālā un vietējā līmenī. Un, lai arī šajā līmenī tiktu pievier, e, īstenoti e, struktūra fondu finansējumi. Es atsaucos uz to, ka jāsaista struktūra e, fondu politika ar Eiropas semestrē. Paldies! Grazie Presidente. È un dato che nella politica di coesione il grado di consultazione. Paldies. Uh, kohēzijas politikas ietvaros, saka Kaputo kungs, notiek konsultācijas ar vietējām un reģionālām pašvaldībām, bet, diemžēl, šīs procesa uh, nav uzlabots. Uh, ir uh, jānosaka prioritātes kopā ar vietējām un reģionālām pašvaldībām. Uh, pašvaldībām ir nepieciešams stabils ietvars, lai plānotu attīstību, un tādēļ šīs pašvaldības jau pašā sākumā ir jāiesaista programmu izstrādē. Tāpat ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, sociālie ekonomiskie partneri ir jāstiprina vietējo reģionālo pašvaldību loma, Uh, partnerība starp uh, dalību valstīm un pašvaldībām ir ļoti svarīga, lai veicinātu attīstību, radītu darba vietas. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, saka Hetman kungs. Tātad vietējās reģionālās pašvaldības uh, ir atbildīgas par 70% investīciju, tādēļ tām ir ļoti svarīga loma pārvaldot struktūrālos un investīciju fondus, lai īstenotu Eiropas Savienības izvirzītos mērķus. Tomēr ir jārada apstākļi, lai pašvaldības būtu reāli partneri, nevis vienkārši apstiprinātu citu izstrādātus norādījumus ir uh, nepieciešama arī pieredze un zināšanas, lai šos fondus pārvaldītu, un es domāju, ka mēs varam palīdzēt pašvaldībām uh, veiksmīgāk pārvaldīt šos fondus, ir jānodrošina daudz līmeņu sadarbības starp vietējo, reģionālo un Eiropas līmeni, un tas būs arī Eiropas ekonomikas interesēs. Paldies, saka priekšsēdētāji, diemžēl mums vairs nav laika, lai dotu vārdu citiem deputātiem, un tagad vārds komisārei. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmi deputāti. Paldies par jūsu dalību debatēs no savas puses. Es uzskatu, ka galvenie partneri, tad, kad ir runa par reģionālo politiku, ir vietējās un reģionālās lēmējiestādes. vairāk nekā 280 eh, reģionu vadītāji piedalās regulārās konsultācijās, viņi dzīvos vietām, vislabāk izprot problemātiku, eh, vislabāk var atbalstīt darba vietu veidošanu, uzlabot veselības, vidas transporta apstākļus. Es saprotu, ka reģioniem ir sava Eh, ierobežojumi. Reģioniem vairāk nekā nacionālām līmenī iestādēm ir vajadzīgs budžeta atbalsts eh, projektiem. Pilsētu loma ir ārkārtīgi nozīmīga. Un esam pateicīgi Nīderlandes prezidentūrai par to vērību, kas tiek piegriesta uh, pilsētvidas darba kārtībai. Eiropas Savienības pilsētās, vai tās būtu galvaspilsētas, vai mazākas pilsētas, vai lielpilsētas, eh, dzīvo 70% iedzīvotāji, un tas ir darba vietu radīšanas dzinējspēks. Pateicos Eiropas parlamentam par atbalstu partnerattiecībām, kurām mēs pievēršam lielu uzmanību un piekrītu deputātam Vānistē Rojām par to, ka ir nepieciešams publiskas diskusijas attiecībā uz to, kā vislabāk īstenot eh, daudz līmeņu pārvaldību un veidot šīs partnerattiecības. Nākošajā nedēļā es piedalīšos reģionu komitejas plenārsesijā. Mēs runāsim par šiem jautājumiem un ar īpaši lielu prieku es pēc tam varēšu atgriezties pie jums, lai runātu par šiem jautājumiem. Es domāju, ka er, Vislabākās pieredzes apmaiņa ir nepieciešama, jo ir valstis, kur projektu, kultūru un tradīciju, kas tiek veidota ar pilsonisko sabiedrību un uh, ar universitātēm ir ilggadīga, citas valstīs reģionālās lēmējas tādas uzskata, ka tām ir jāpieņem lēmumu vienām pašām bez konsultēšanās ar pilsoņiem, un tāpēc mēs īpašu uzmanību pievērsīsim tam, lai reģionālās lēmējas tādas īpaši iesaistītos partneru attiecību un operatīvo programmu veidošanā. Jūs ļoti labi zināt, ka jaunajā budžeta programmēšanas projektā tas ir ex ante nosacījums. Es nespēšu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet Jākaučiņš kungs runāja par jautājumu, kas izskanēja arī citu kolēģu eh, teiktajā Un runājot par or organizāciju, ikviena valsts var to darīt pēc saviem iespēktiem ar nosacījumu, ka tiek respektēta Eiropas eh, finansējuma pārvaldības eh, noteikumi. Polija, piemēram, ir centralizēta valsts, bet ar labu sniegumu Eiropas fondu ziņā, bet ir arī Francijas pieredze, kurā ir pārgājusi uz decentralizētāku sistēmu, kur arī ļoti labi darbojas. Līdz ar to katrai valstī ir tiesības organizēt savu darbu, kā to uzskata par pareizāku. Katrā ziņā mēs turpināsim sekot tam, kā tiek īstenots partnerattiecību princips dalību valstīs. Un saskaņā ar piekto pantu noteikumos pār Eiropas investīciju fondu. Tā, runājot par dalību valstīm, mēs nevēlamies piespiest nevienu pilsētu reģionu izmantot um, investīciju fondus. Mēs esam sagatavojuši vēstuli ministriem, norādot, ka esam gatavi grozīt operatīvās programmas savā laikā vēl nepastāvēja bēgļu plūsmas izraisītie izaicinājumi. Itālija bija vienīgā valsts, kas savā laikā uzsāka šo programmu darbību. Mēs esam novirzījuši vairāk nekā 200 um, tūkst, uh, miljonus eiro uh, mobīlo eh, hospitāļu celtniecībai, tāpat citas valstis ir veikuši citas darbības, bet šeit nav nekādas saiknes starp eh, bēgļu plūsmas jautājumiem un Eiropas eh, fondu izmantošanu. Tālāk pēdējais jautājums ar izbrīnu konstatēju, ka UKIP deputāts runā par e, Eiropas fonda nepieciešamību. Es zinu, ka jūs pārstāvat mazāk attīstītu reģionu, jo jūs reģionu, kas ir daudz cietis, jo raktuves ir slēgtas jūsu reģionā, un ar lielu prieku es apmeklēšu jūsu reģionu, lai parādītu Britu pilsoņiem to, kā kohēzijas eh, politika ir palīdzējusi to eh, profesionālai rekonversijai, veidot darba vietas jūsu reģionā, un arī cik nozīmīgi ir solidaritātes ideja un cik nozīmīgi ir vienota Eiropa. Domāju, ka tas radīs atbalstu. Paldies! Un es palieku jūsu rīcībā. Paldies, komisārs Kungs.